Well, good afternoon. Labdien! Vispirms mums, kā jūs zināt, ir jāpieņem darbkārtība, ja nevienam nav nekādi piedāvājumi par darbkārtības eh, grozīšanu, tad varbūt varam pieņemt, ka darbkārtība ir pieņemta. Otrakārt, gribētu sveikt šeit Līča sadarbības padomas parlamentu delegāciju, kur ir ieradusies eh, uz uh, Uh, pētījumu braucienu Briselē, sveicu viņu šeit. Un tagad uh, ķersimies klāt uh, darbkārtības pirmajam punktam, kas ir viedokļa apmaiņa ar Jose Ramos Hortas kungu. Orta, jūsu vārdu izrunā, kurš ir ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Bisavas Gvinējai. Uh, un uh, viņš ir arī um, Nobela miera prēmijas laureāts un bijušais Austrumtimors prezidents. Viņš uh, uzstāsies mūsu priekšā, un uh, pēc tam, ja būs jautājumi, varēsiet uh, tos uzdot. Lūdzu, Ortas kungs, lūdzu, jums vārds. Uh, Priekšsēdētāji, godātie deputāti, liels paldies par to, ka ielūdzāt man uz šo sanāksmi. Uh, esmu stājies savā jaunajā amatā un esmu bijis jau šajā ēkā vairāk kārt pēdējo 30 gadu laikā un vienmēr esmu saskāries ar ļoti laipnu uzņemšanu. Vienmēr, kad esmu ieradies vienmēr, kad esmu ieradies runāt par Austrumu Timoru. Man jums jāpastāsta kāds stāsts, negribu kavēt jūs ilgi, um, bet pirms dažām nedēļām es biju Davosā un tur runāju ar uh, Eiropiešu grupiņu. Daži pozitīvi komentēja Nobela miera prēmiju Eiropai, kas tika piešķirta Eiropas Savienībai. Uh, un viens teica, kurš ir tas idiots, kurš uh, izvirzīja Eiropas Savienību uh, Nobel mieru prēmiju, un es teicu, es esmu tas idiots, kurš to izdarīja, un uh, viņi visi bija pārsteigti, un priekšsēdētais Barozo pirms pāris nedēļām seminārā Lisabonā publiski, un Ana Gomeša arī bija laikam viena no tām, kas bija pret, bet uh, kurš tad, kāpēc tad es izvirzīju Eiropas Savienību Nobel mieru prēmijai? Tāpēc, ka daudzas desmitgades uh, un bieži Eiropas Savienība bija, ir bijusi vienīgā ANO, Ņujorkā, eh, uh, Ženēvā, un tagad cilvēktiesību komisijā, kas aizstāvēja uh, Eh, cilvēktiesības, eh, brīvību un demokrātiju. Un bieži vien jūs paši esat cietuši jūsu divpusējās eh, attiecībās ar dažām valstīm pasaulē, un jūs esat tie, kuri ir nākuši klajā ar piedāvājumiem tādiem devīgiem nolīgumiem, piemēram, Kotonu nolīgums, visi izņemot ieročus, cenšoties eh, panākt eh, godīgu, taisnīgu tirzniecību ar trešās pasaules valstīm. Un eh, jūs pārvarējāt arī otrā pasaules kara traģēdiju un izveidojāt Eiropas Savienību. Un tāpēc es kādu dienu piesaidos un uzrakstīju ļoti garu pieteikumu Nobel komiteja Oslo un Davosā cilvēki bija uh, pārsteigti, ka kāds uh, cilvēks no kādas mazas valsts uh, uh ir uh, izvirzījis Eiropas Savienību šai balvai. Ja tas būtu bijis Eiropietis, tad, protams, tas izskatītos, ka tās uh, ir viņa intereses, bet nē, Tas bija kāds cilvēks no kādas mazas valsts, kas tiešām ir daudz ieguvis no tā, par ko jūs vienmēr esat iestājušies. Un tagad to pateicu, un tagad pievērsīšos Bisavas klinējas situācijai, kad ģenerālsekretārs Banki Mūns mani lūdza uh, pārstāvēt viņu kā īpašiem sūtnim Bisavas Gvinējā, viņš arī teica, um, mēs uh, misiju pacelsim citā statusā, uh, un tā būs eh, tieši eh, zem ģenerāla sekretāra, lai norādītu, ka mums šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es tikos ar eh, ģenerāla sekretāru un ar visiem drošības padomas locekļiem Ņujorkā un daudziem citiem no EKVAS, CPLP, un visi pauda tādu atbalstu iesaistīt Pisavas Gvinē, jo visi atzīst, ka Daudzus eh, gadus starptautiskā sabiedrība ir pārāk atstājusi novārtā šo valsti, šīs valsts iesaistīšanu ilgspējīgā veidā starptautiskajā arēnā un um, gan labos, gan sliktos laikos. Sliktos laikos nedrīkst vienkārši piecelties un aiziet. Tas ir tas laiks, kad ir uh, tiešām jāuztur kontakti, uh, un apvienotās nācijas vienmēr ļoti um, ierobežotā veidā ir pārstāvēts tur, un līdz ar to ģenerālsekretārs izlēma paaugstināt šīs mitīs statusu, nostādot to um, tiešām ģenerālsekretāru pakļautībā, kas ir tāpat kā misijai Malī vai Afganistānā, tāds pats status. Vai ģenerālsekretārs un arī drošības padomu man ir lūguši pārskatīt tagadējo situāciju, tagadējo misiju un piedāvāt drošības padomēji maijā, ja nepieciešams, uh, ANO klātbūtnes pārstrukturizāciju Bīsavas Gvinējā. Ko es ieteikšu uh, ANO, lai uh, mēs varētu panākt uh, tādu būtisku atšķirību no līdzinējās darbības, jo tā neko nav daudz devusi savas Gvinējas cilvēkiem, iedzīvotājiem, jo mums nav skaidri definēta misija. Mums nav uh, līdzekļi, lai atbalstītu šo te pārstāvniecību, šo misiju un mūsu mērķus, un ja tā ir, tad, protams, mums nekas neizdodas. Un tad vai nu mums, vai Eiropas uh, Savienībai nākas uh, pieņemt uh, diskreditāciju cilvēku acīs. Un, jo cilvēki taču jautā, ko jūs šeit darāt, ko, ko jūs esat panākuši. Ja pēc 40 gadiem joprojām Bisavas Gvinējā ir uh, sabrukus politiskā sistēma un milzīga nabadzība, tad uh, tas ir, protams, arī starptautiskās sabiedrības uh, dēļ. Un uh, es uh, vienu dienu uh, konstatēju, ka Mēs nedrīkstam kā cilvēki pret citiem cilvēkiem izturēties tā, kā mēs izturamies. Barakas, eh, kazarnas, eh, tātad vietas, kur nakšņo cilvēki un eh, virtuvas un cits telpas ir vienkārši nožēlojumā stāvoklī. Tas, protams, ir politisko līderu nopelns pēdiņās, bet mums arī jāuzņemas Eh, atbildību par šiem jautājumiem, bet jāuzņemas atbildība arī tiem, kuri izliekas, ka viņi mums palīdz. Viņiem arī ir jāuzņem zinām atbildību. Kāpēc neviens šodien eh, um, nevar uh, uzbūvēt uh, tādas telpas, uh, karavīriem, kas būtu cilvēku cienīgs, jo tie ir cilvēki. Cilvēki pret cilvēkiem nevar izturēties tā, kā tas notiek Bisavas Gvinijā. Es pateicu ģenerālsekretāram, visiem drošības padomas locekļiem, ka es eh, runāšu patiesību, es stāstīšu par to, kādi ir patiesie apstākļi, un stāstīšu to visiem, kas ir gatavi klausīties. Es nelasīšu no kāda skripta, ko kāds man ir sagatavojis. Es neparakstīšu ziņojumus, kuriem. Uh, neticēšu, jo ģenerālsekretārs un drošības padome un arī jūs esat pelnījuši patiesību. Uh, kāda tad ir situācija Bisavas Gvinējā šobrīd? Uh, zināmā mērā tā ir uh, mierīga, tā nav Malī, tā nav Kongo, nav bruņotu konfliktu no kādām divām pusēm. Ir valsts, kas nedarbojas, un ik pa laikam notiek armijas uh, intervences, bet uh, šīs valdības, kas visu laiku ir bijuši pie varas, nekad nesasniedz to, kas būtu jāsasniedz. Ir starptautiskā koordinācija, un mēs ceram, ka Bisavas Gvinējas uh, tagad uh, pie varas esošās iestādes kopā ar uh, Nacionālā asamblē, kas ir vienīgais vēlētais orgāns, spēs uh, radīt uh, tādu kā ceļu karti, kas novedīs pie vēlēšanām Bisavas Gvinējā novembrī vai decembrī. Tas ir Ekovas līderu um, prasības gaidas. Uh, kas tika paustas. Es saprotu, ka to gaida arī Eiropas Savienība, un es arī to sagaidu. Mēs ar viņiem uh, kopā strādāsim, lai noturētu brīvas demokrātiskas vēlēšanas gada beigās. Bet es piedāvāju no jauna definēt uh, to, kas nozī, ko nozīmē pārēja, pārējais periods. Tradicionāli to uh, sauc par periodu no šodienas līdz vēlēšana dienai. Uh, Visās ehm, Gvinējā es redzu divu veidu pārējais periodus. Tātad pirmā fāze varētu būt līdz vēlēšanām, un otrā fāze pēc vēlēšanām ehm, iekļaujoša valdība ir jāveido, lai nebūtu zaudētāju. Tas nozīmē, ka tās partijas, ehm, kas uzvarēs vēlēšanās, tam būs uh, jānodrošina, lai nebūtu zaudētāji. Tātad uzvarētāju partijām vajadzētu uh, aicināt otrajā un trešajā vietā esošās partijas veidot kopīgu valdību uz turmākiem trim gadiem. Es zinu, ka tas ir vieglāk uh, pasakāms nekā izdarāms. Uh, ir nepieciešams uh, harizmātisks uh, līderis, premjerministrs, kas varētu saturēt uh, koalīciju trīs līdz piecus gadus. Uh, mūsu brāļi Eiropā droši vien uh, sapratīs, cik grūti ir uh, saturēt kopā um, koalīciju un kur nu vēl tādā valstī kā Bisavas Gvinējā. Bet tas ir izaicinājums, ko mēs uh, metam politiskiem līderiem. Otrais posms, otrā fāze būs valsts atjaunošana. Tātad burtiski viss ir e, jāuzbūvē no jauna, visam ir jāsāks kā no nulles. Un e, gvinējas, visos gvinējas līderiem būs jāatzīst, kādas ir grūtības, ar kurām valsts ir sakā, saskārusies pēdējās desmitgadēs, jāpieņem starptautiskā palīdzība, e, kas būs intervences veidā. Tas nozīmē, ka uh, viss ir jāpārorganizē uh, ar ekspertu starpniecību no SVF, Pasaules bankas un divpusējiem partneriem. Es ceru, ka Eiropas Savienība, kas ir bijusi ļoti dāsna, iesaistoties Bisavas Gvinējā, arī iesaistīsies. Protams, jūs pieņēmāt sankcijas, kas bija nenovēršanas, ņemot vairāk, kas notika, bet jūs darījāt, jūs rīkojāties pareizi. Uh, Jūs nepārtraucāt tās programmas, kas nāca par labu iedzīvotājiem tieši. Un es gribētu jūs aicināt turpināt īstenot programmas šajā periodā, kas attiecas uz pilsonisko sabiedrību un ANO aģentūrām ja jūs neuzskatāt, ka ir pienācīgi apstākļi, lai uh, tieši strādātu ar iestādēm uz vietas, bet aiz iestādēm taču slēpjas NVO, paznīcas, iedzīvotāji, ANO, es tur arī strādāšu, tātad jūs varat rast veidus, kā ar mums sadarboties, lai radītu apstākļus stabilitātei, kas uh, novedīs pie vēlēšanām. Gribēju pieskarties arī organizētās noziedzības un narkotiku jautājumam. Daudz par to jau ir teikts starptautiskajās mēdījos, uh, arī pirms es ierados Bisavas Gvinējā, un tiek teikts, ka uh, šī valsts ir uh, narkotiku tirzniecības epicentrs uh, Rietumāfrikā. Es gribētu iebilst pret šādiem apgalvojumiem, jo tie, kas to saka, tā skaitā arī ANO attiecīgā aģentūra, uh, Um, nav spējuši man pārliecināt, ka narko valsts uh, definīcija atbilst Bisavas Gvinējas uh, situācijai. Pirms es uz turienu aizbraucu, man teica, ka ir uh, redzamas, neizskaidrojamas labklājības pazīmes. Nu, es neesmu redzējis pārāk daudz Hammer vai BMW automašīnas, vienu vai divas varbūt. Es uh, aizbrauc pie tā cilvēka, kuru dēvē par narkokarteļa līderi Bisavas Gvinējā. Viņš dzīvo viens stundas braucienā ārpus, ārpus Bisavas. Man teica, ka viņa mājai apkārt ir augsti mūri, desmit uh, luksus automašīnas viņam esot. Viņš esot, uh, tātad viņš ir armijas vadonis uh, Bisavas Gvinējā. Un vienreiz es viņam pajautāju, vai es varu pie viņa aizbraukt. Es aizbraucu nākamajā dienā, viņš dzīvo uh, tādā mājā, kas eh, šobrīd eh, nemaksātu vairāk par 10 tūkstošiem dolāriem eh, uzbūvējot sarkanķieģeļu māja ar apmetumu, nav nekādas mūris ap viņu māju un nav nevienas privātās automašīnas. Tad man teica, ka viņam esot luksus villa Dakārā. Uh, Uh, pie jūras. Es pajautāju šai pašai aģentūrai, kas atrodas Dakārā, es pajautāju, kur tad ir viņa māja. Un viņa teica, ka viņa nezina. Tas nenozīmē, protams, ka nav nekāda problēma ar organizēto noziedzību un narkotikām Rietumā Afrikā. Tādas ir. Bet būsim godīgi. Narkotikas uh, joprojām tiek ražotas Dienvidamerikā, Kolumbijā, Bolīvijā un Peru. No turienes tās uh, ar uh, kuģiem vai lidmašīnām nonāk Rietumā Afrikā. Un tad tās uh, nokļūst, kur nu, tās var ievest Malī, uh, Bisavas Gvinējā vai jebkurā citā valstī, kam ir ostas, ir tranzīts caur Mauritāniju, Maroku, un tās nonāk Eiropā. Epicentri patiesībā ir divi - Dienvidā Amerika un Eiropa ja Dienvidamerika ar savām uh, spēcīgajām armijām nevar uh, apturēt šos uh, narkotika ražošanas avotus, ja Eiropieši ar policijas intervenciju un izglītošanu nevar apturēt uh, narkotiku plūsmu uz Eiropu, nevainojiet tikai rietumu afrikāņus. Viņi patiesībā ir upuri uh, šiem uh, diviem aktivitāšu poliem - Dienvidamerika un Eiropa. Bet ko var darīt, lai to aizkavētu, lai aizkavētu to, ka Bisavs Gvīnēja un visa Rietuma Āfrika turpina slīgt organizētās noziedzības purvā. Es nedomāju, ka ziņojumā minētie apmēri ir patiesi. Protams, tā ir nopietna problēma. Mums ir jāveic preventīvu pasākumu, un Bisavas Gvinēja ir tāda, tāds gadījums, kur tiešām var sasniegt rezultāts, ja Eiropas Savienība pietiekami cieši iesaistītos. Ja jūs varat viņiem palīdzēt izveidot eh, nelielu jūras patruļas vienību, lai cīnītos pret nelegālo zveju, ko veids patiesībā pārsvarā Eiropas kuģi, bet es zinu, ka daudziem nepatīk runāt par eh, nelegālo zveju, jo to veids Eiropieši, un tāpēc viņi pievēršas galvenokārt narkotika jautājumiem. Uh, Tad, tad ir šī problēma nelegālā zvēja, kas uh, maksā rietumāfrikāņiem 10 miljoniem dolāru, un tad ir uh, narkotiku un arī citu noziedzības jautājumu, piemēram, an, ieroču uh, tirzniecība. Uh, patiesībā šī valsts varētu būt mierīga. Nav reliģiozā ekstrēmisma, nav etnisko konfliktu, visas trīs reliģijas mierīgi sadzīvo, un patiesībā tas varētu būt piemērs politiskajai elitei. Es tikos ar musulmaņu, protestantu un katoļu kopīgo delegāciju. Musulmaņi tur ir vairākā, bet, vi, vairākumā, bet visi šie trīs konfesiju pārstāvi vienmēr dodas uz uh, sanāksmēm kopā. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, ar to arī savu uzstāšanos eh, noslēgšu, aicinot jūs uh, Ja ir uh, līdzekļi, kas ir uh, pieejami visavas Gvinējai, un ja jūsu uh, noteikumi tagad neļauj tos izmaksāt, nenovirziet šos līdzekļus uz citām krīzēm Āfrikā, piemēram, uz Malī, jo tagad ir tāds vilinājums visu sniegt Malī. Ja jūs nevarat uh, sniegt šos līdzekļus politiskās situācijas dēļ, tad uh, dodiet šos līdzekļus ANO īpašajam pārstāvim. Nu, ja nu vienīgi jūs man arī neusticieties, nu tad dodiet līdzekļus UNICEF vai Pasaules pārtiks programmai. Neiesaldējiet šos līdzekļus un eh, nenovirziet tos kādam citam punktam jūsu programmā. Ar to arī nobeigšu un Dievs uzsvētī. Been, uh... Paldies! Mēs esam sadzirdējuši jūsu izteikto lūgumu, un tagad es vēlētos dot vārdu Sala Frankas kungam. Jūs būsiet diskusiju pirmais debatētājs, komentāri jautājums, Sala Frankas kungs, vārds jums. Gracias, eh, señor... Jā, paldies, priekšēdētāji. Sirsnieki, sveicam Rāmas Portas kungu, laipni esat uh, ielūgt šeit Eiros parlamentā. Mēs jau vairāk kārt uh, esam varējuši diskutēt savā starpā. Mēs jums vēlam visu labāko jūsu mandātam, ko jums ir uzticējis ANO ģenerālsekretārs. Gvine, Bisavas Gvinējas vēsture kopš eh, tās neatkarības no Portugāles ir ļoti sarežģīta. Ir bijuši vairāki prezidenti, vairāki no viņiem nevarēja pabeigt savu pilnvaru laiku. Un tad uh, Prezidents 2009. gadā tika nokalināts, noslapkavots. Tad bija arī sacēšanās, apvērstums valstī. Jūs ļoti skaidri to pastāstījāt, kāda ir situācija visās Gvinējā, ka tā ir ļoti atšķirīga no Malī. Bet es domāju, ka mēs arī nedrīkstētu neaizmirst, ka tomēr uh, Šeit pastāv zināmas liecības gan ar Malī, gan ar Mauritāniju. To nesam mēs izgudrojuši, bet to ir tiekusi ANO, kā kopš 2004. gada šeit pastāv narkotiku tirzniecības novirzīšana uz Persijas līča reģionu un dažas no valstīm, kā piemēram Nigērija, izmanto uh, šo situāciju ar narkotiku tirzniecību, un eh, šīs valstis, eh, tām ir svarīga nozīme eh, narkotiku sadalījuma, kas nāk no Pakistānas, Afganistānas, Lausas un citām valstīm. Tālēs austrumos daži ir pat runājuši par narkotiku valsti, kas pašlaik šīs narkotikas uh, novirza arī uz Eiropu caur uh, ostām, uh, kurām narkotikas tika novirzītas uz uh, Eiropu, piemēram, caur Spāniju. Mums par šo situāciju ir jārunā. Dienvidu Atlantijas reģions ir ļoti svarīgs diskusijai. Jārunā par drošību pasaulē un par krīzi Sahelas zonā. Krīze Sahelas zonā arī atstāja ietekmi uz šo situāciju Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt centienus, un tā to jau arī dara, ko veica ANO šajās valstīs. Pirmkārt, vajadzētu nodrošināt, lai šīs valsts atgriežas pie normalitātes ar vēlēšanu palīdzību. Gribētu jums lūgt nosaukt konkrētus skaitļus. Kā diskutēsies nākotne Vēlēšana jautājumā. Vēlēšanas tas tikai pamats, bet eh, nebūtu ne attīstības beigas, un es domāju, ka jums ir ļoti liela pieredze institūciju atkal izveidošanā un valsts atkal izveidošanā. Man ļoti interesētu šis jautājums, un jūs runājāt par armijas piedarīgajiem par vienu konkrētu, kas dzīvo šādā pieticīgā mājā, bet kāda izskatās informācija, kas nāk no jūsu organizācijas? Jo šeit ir ļoti skaidrs norādes uz to, ka valstī notiek kokaina tirzniecība un uh, novadīšana uz citām valstīm. Tas ir kā tranzīta punkts. Ko Eiropas Savienība varētu vēl konkrēti darīt, lai palīdzētu šai valstīm?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 Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir ārkārtīgi liels prieks jūs redzēt mūsu vidū, kā jau mans kolēģis tikko teica. Un e, ir ļoti interesanti dzirdēt, ka jūsu politiskā pieredze, kas ir iegūta starptautisko jautājumu risināšanā, jūs esat bijis arī valsts vadītājs. Tagad jūs strādāsiet apvienoto nāciju labā, apvienoto nāciju vārdā, visās Gvinējā. Vēlētos jums uzdot trīs jautājumus. Un e, tas nedaudz papildinās Sala Frankas kunga teikto. Būtu īpaši priecīgi, ja jūs mūs nedaudz iepazīstinātu ar ģeopolitisko kontekstu, kura ietvaros Bisavas Gvinēja šobrīd attīstās. Ko ar to domāju? Mēs visi zinām, ka Bisavas Gvinējā šobrīd notiek smaga cīņa par varu. Ir vairāk spēki, kur vēlas pārņemt varu Bisavas Gvinējā. Mēs zinām, ka ir bijuši dažādas eh, sadursmes, Tas pats attiecās arī ar robežām ar Angolu un Nigēriju. Un arī Senegāla ir izrādījusi interesi par Bisavas Gvinējas noteiktām nozarēm. Tātad, vai Bisavas Gvinē nestāv destabilizācijas priekšām, jo neaizmirsīsim, ka Bisavas Gvinējā ir arī nedemarkēta teritorija. Tā šī teritorija atrodas pierobežā, tāpēc par to īpaši zinas neviens neliekas. Bet vēl e, jautājums, par kuru jūs e, pieminējāt ļoti nedaudz, ir saistīts ar terorismu. Un e, tas noteikti ietekmē jūras pirātismu, jo tas notiek gan Gvinējas līcī, arī Tas nav saistīts varbūt tik daudz ar Indijas okeānu. Paraugoties uz eh, centieniem runāt par vēlēšanu otro etapu, vai jūs redzat eh, parlamentārās demokrātijas attīstības iegli iediegļus šajā valstī? Jo Bisavs Gvinēja ir Kotonu nolīguma dalību valsts, līdz ar to arī Eiropai vai vismaz tās dalību valstīm ir zināma pienākuma pret šo valsti. Un mans jautājums, kā mēs, kā parlamentārieši, varam piedalīties šajā procesā? Un trešais jautājums. Jūs pieminējāt finansējumu jautājumu finansējumu, kas būtu nepieciešams jūsu paredzēto pasākumu īstenošanai, jūs paredzēto mēru, mēru īstenošanai. Vai jūs esat cerējuši tikties ar Aštons kundzi vai Piebalga kungu, lai runātu par Eiropas Savienības iespējamo rīcību? Un kā tas, sakļ, kā tas iekļaujās Eiropas Savienības attīstības palīdzības nolūkos un tam paredzētajā finansējumā? Ir cerība, ka līdz šā gada beigām finansējums tieši Bisavas Gvinējai tiks atrasts. Un eh, tas lielā mērā iepriecē, jo arī Eiropas Savienība vēlētos kaut ko darīt, palīdzot apvienoto nāciju misijai, kuras vadītājs jūs šobrīd esat. Varbūt tagad vēl viens komentārs. Es eh, parlamentā esmu iestājusies pret vienas no neauglīgajām misijām Bisavas Gvinējā. Bet e, problēmas būtība ir daudz plašāka. Jautājums ir par valsts atkal veidošanu, atkal uzbūvēšanu. Vai jūs uzskatiet, ka Eiropas Savienība varētu ciešāk tikt iesaistīta militārās vai civilās operācijās un varētu palīdzēt eh, izveidot eh, šī, šo valsti no jauna. Prieksēdētājs, paldies, Tanoka kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, sēžu šeit. Es vēlētos jūs sveikt portugāļu valodā, bet tagad es pārēju uz angļu valodu. Jūs eh, esat bijis Austrum Timo vadītājs, un kad es 99. gadā šajā parlamentā runāju par jautājumu, tad eh, pirmo reizi sastapos ar jūsu vārdu tieši Austrum Timors sakarā. Un eh, runājot par Bisavas Gvinēju, Nē, atkal atgriezīsimies pie Austrum Timoras. Es esmu sagatavojis ziņojumu par Āfrikas ragu. Jūs apgalvojat, ka Bisavas Gvinai nav narko valsts, nē, varbūt tā arī nav, bet tā ir pilnīgi neizdevusies valsts. Cilvēku tiesību referents arī atbalsta to, ka e, ideja par lielceļa izveidošanu pāri visai Āfrikai, kas eh, varētu savietot kopā vienu Āfrikas, eh, vienu Āfrikas okeāna krastu ar otru. Es ehm, vienmēr eh, domāju, ka lielākā daļa Bisavas Gvinējas iedzīvotāji ir katoļi, ņemot vēro Portugāles kolonizācijas laiku, izrādījās, ka tomēr tie ir musulmaņi. Uh, Un eh, tas pats attiecās arī uz pirātismu un tā tālāk. Tātad, vai jūs tiešām varat apgalvot, ka nav nekādas saiknes starp islamismu teroristu centieniem, narkotiku tirzniecību, cilvēku tirzniecību un līdzīgi? Un visbeidzot, provokatīvs jautājums. Ņemot vērā narkotiku problemātiku visā pasaulē, kā jūs, kā valsts bijušais vadītājs, domājiet par dažu narkotiku padarīšanu par legālām. Fejo kungs lūdzu, saka priekšsēdētājs. Um- Priekšsēdētāja kungs, es eh, vēlētos vispirms sākt ar to, ka man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt jūs mūsu komitejas sēdē. Vēlējos arī uzsvērt, ka šajā parlamentā es piedaru tiem, kurš uh, tic un uzticās jūsu pieredzēji šī uzdevuma veiksmīgai atrasināšanai. 12. gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kuru parā, parakstīja pilnīgi visas Eiropas parlamenta politiskās grupas par situāciju Bisavas Gvinējā. Es vēlētos dzirdēt no jums vispārīgu situācijas aprakstu Bisavas Gvinajā, no jūsu viedokļa raugoties. Un eh, vēlētos īpaši dzirdēt par cilvēktiesību situāciju Bisavas Gvinajā un iedzīvotāju situāciju šajā valstī. Īpaši par pārvietotām personām, tā saucamie iekšējie bēgļi. Kā jums liekas, vai vienkāršajiem iedzīvotājiem šajā valstī pietiek pārtikas un pietiek drošības? Vēlētos dzirdēt no jums, kā jūs redzat Eiropas Savienības lomu Bisavas Gvinējas atjaunošanā, varbūt palīdzot dažādu valsts institūciju veidošanā un valsts aparātu veidošanā. Tikko jau izskanēja, ka valsts veidošana ir neizdevusies. Vēlētos jums uzdot vēl vienu jautājumu. Vai jums ir jau kāda veida garantijas no Eiropas komisijas puses par to, ka nauda, kas ir tikusi atvēlēta Bisavas Gvinajai, tiešām nonāks valsts atjaunotāju vai veidotāju rokās un lai atrisinātu ļoti smago vienkārši iedzīvotāju situāciju. Tagad par vēlēšanām. Jūs tās pieminējāt un eh, nosaucāt par pirmo demokrātiskā procesa soli. Eh, nerunāsim par tehniskas dabas kļūdām un par materiālas dabas grūtībām. Tās visas ir. Es eh, varbūt nejautāšu jums konkrētu datumu. Es vēlētos tikai pajautāt, kādu lomu Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt, palīdzot eh, apmācīt Gvinējas, Bisavas Gvinējas iedzīvotājus. Milan Monkungs. Gracias, muchas gracias, señor Ramos Horta, en primer lugar. Jā, liels paldies Ramosam Hordas kungam. Paldies, ka jūs šodien esat pie mums ieradies. Un paldies arī par informāciju, ko jūs mums nedzat par uh, Bisavas Gvinēju. Pavisam īsi gribētu runāt šeit par otro posmu, proti par narkotiku tirzniecību un organizēto nosiecību, šīs problēmas jau tika pieminētas. Informācija, ko jūs sniedzāt, bija vērtīga, jo Es uh, esmu dzirdējis arī par savienojumu starp uh, Gvinējas uh, biseju un narkotiku tirdzniecību un ka tas ir kā tāds eh, mēslu punkts eh, narkotika tirdzniecība. Es teicu, ka tas nav tik eh, slikti un ka tas pārspīlēts, ja es pareizi saprotu. Biseras gvinējas nozīme heroīna tirdzniecība nemaz nesot tik liela. Uzklausīju jūsu viedokļus, pat labi strādā pie ziņojuma par starp atlantiskajām attiecībām un attiecībām starp Eiropas Savienību Latīņu Ameriku, ASV un Āfriku. Tādēļ man ļoti interesē tieši šī informācija. Bet, manuprāt, bija arī rīcības plāns, kurā bija runa par narkotiku tirdzniecības apkarošanu. Tur bija tāda iniciatīva Vaksī, tur bija runa par Rietumu Āfrikas drošības jautājumu, ECOVAS, UNADOK bija ANO iniciatīvas pret organizēto noziedzību. Tur bija runa par uh, narkotiku tirnācības apkarošanu Rietumāfrikā. Kaut arī jūs teicāt, ka lielie ražotāji kokainam pasaulē ir uh, Dienvidu Amerika un lielie patērētāji ir Eiropa un ASV, bet tomēr Rietumāfrikā arī ir uh, samērā liela problēma narkotiku izniecība. Varbūt kā Gvin, Bisavas Gvinē nav pašā priekšgalā, bet uh, tā noteikti piedalās narkotiku tirzniecībā. Ir tīpaši Rietumāfrikā un arī Bisavas Gvinējā Tomēr situācija ir tāda, ka tā, e, tā ir vadoša loma varbūt ne gluži narkotiku patēriņā, bet vismaz narkotiku uh, e, tirniecībā. Various... E, es varētu atbildēt dažādās valodās jums, godātie deputāti. Ak tā, jā. Varētu atbildēt arī spāņu valodā, bet Iespējams, ka tas viss vēl vairāk sarežģītu, ja es pārslēgtos no vienas valodas uz otru, tāpēc turpināšu angļu valodā. Vispirms par vēlēšanu datumu. Pavisam nesen tikās eh, vadītāji um, Ziloņu kalna krastā un nāca klajā ar paziņojumu par Bisavas Gvinēju. Tieši par vēlēšanu jautājumu tad cerība ir, ka vēlēšanas notiks šogad, visticamākais novembrī, decembrī. Un līdz manai atgriešanās Bisavas Gvinējā vēlētos tikties ar Visāfrikas Savienības pārstāvjiem, ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem, protams, Eiropas Savienības pārstāvjiem. Un uh, citām iesaistītajām pusēm, lai runātu par šo valstu vadītāju palin, paziņojumu, jo apvienotajām nācijām vienmēr vajadzētu mēģināt palīdzēt reģionālām organizācijām. Jā, iespējams, ka laika pa laikam mums atšķirās viedokļi par izvēlēto stratēģiju vai taktiku, pareizumu, bet eh, apvienoto nāciju organizācijas uzdevums vienmēr ir bijis uh, palīdzēt, vadīt, dažādos veidos sadarboties ar reģionālajām organizācijām. Tāpēc mēs eh, sadarbosimies ar ECOS, lai izpildītu viņu panākto vienošanos Bisavas Gvinējas gadījumā. Un, protams, mēs sadarbosimies arī ar Bisavas Gvinējas vadītājiem, ar Nacionālo parlamentu un domāsim par vēlēšanu datumu. Kā jau savos ievadvārdos pieminēju, ir cerība, ka līdz šā mēneša beigām gan Bisavas Gvinējas valdība, gan arī parlaments, parlaments ir leģitīms, tas ir ievēlēts, tas nav atlaists, tātad parlaments kopā ar valdību, palīdzot mums, izveidos ceļu karti, kurā tiks ierakstīti konkrēti datumi. Un maijā savukārt mēs vēlamies eh, izveidot plašāku valdību Tas bija saistīts ar vēlēšanām, un tomēr šajā sakarā, un to esmu vienmēr uzsvērs mūsu brāļiem un māsām Bisevas Gvinējā, ņemot vērā tās šaubas un neusticēšanos, savstarpējo neusticības starp dažādām politiskām partijām, viens apvaino citu, ka vēlēšanu rezultāti tiek viltoti un tā tālāk. Tiešām varētu būt atbalstām ideja, ka visa Āfrikas Savienība un apvienotās nācijas varētu uzraudzīt visu vēlēšanu procesu jau no tā sākuma. Savā ievadrunā es jau teicu, ka, ka likumdevējiem ir jāstrādā tā, kā to paredz likumi, bet eh, ievēlēt uh, parlamentu ir katra individa uzdevums, bet vēlēšanu administrācija un pārvaldība patiesībā to var nodot kādam citam, ja valstī nav adekvāta vēlēšanu sistēma, tad to tiešām var nodot eh, šī vēlēšana organizēšanas vadību var nodot apvienotajām nācijām. Vēl jau vairāk situācijā kurā ir paredzams, ka tuvākajās, tuvākajos piecos gados būs veidota plaša koalīcijas valdība, kurā piedalītos bezmaz visi valstī esošie politiskie spēki, jo tādējādi varētu nodrošināt labākus, caurskatāmākas vēlēšanas. Nākamais par armijas reorganizēšanu. Esmu ticies ar armijas vadītājiem, esam runājuši par to, cik nepieciešama un svarīga ir armijas reorganizēšana. Izvēlētie termini pagātnē ir armijas reforma. Man tomēr labāk patīk termins reorganizācija un modernizācija, Bisavas Gvinējas armijas reorganizēšana un modernizācija. Jo cilvēki, kuri ir armijas priekšgalā, tie ir Bisavas Gvinējas neatkarības ciltstāvi. Viņi cīnījās par šīs valsts neatkarību 50. un 60. gados, un raugoties šo cilvēku sejās, mēs saredzam šīs valsts vēsturi. Un e, mēs nevaram no viņu atbildības atņemt, nogriezt vēlmi strādāt savas valsts labā. Mēs eh, vēlamies analītiski izvērtēt situāciju Bisavas Gvinējā, kādi ir eh, izaicinājumi valsts iekšienē, tās ārpusē, cik liela ir eh, drošības draudi, un tad mēs izvērtēsim bet, protams, ka ir nepieciešams visu to salikt pretī, kāda ir valstī pieejamie resursi. Jā, protams, iespējams, ka man ir vēlme, bet man nav iespēju un līdzekļu to īstenot, un atkal otrādi. Ja nav šādu līdzekļu vai iespēju, tad, nekad, tad nevar vienmēr tikai cerēt uz ārvalstu palīdzību. Ir jāraugās, ko var pašā šajā valstī apkopot, lai izveidot adekvātu sistēmu. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mēs vēlamies strādāt pie armijas reorganizēšanas, modernizācijas, Varbūt, ka tā nav gluži pirmā prioritāšu sarakstā, bet eh, prioritāšu ir tik ārkārtīgi daudz, ka mums ir jāstrādā daudzos dažādos virzienos. Eiropas Savienība, ja pareizi atceros, eh, divus gadus ir pētījusi vai analizējusi problēmas Bisavas Gvinējas armijā. Līdz ar to pietiek ar analizēšanu pētījumiem un statistiku. Rekomendācijas un ieteikumi ir izstrādāti un mēs tos mēģināsim īstenot dzīvē. Mēs palīdzēsim Bisavas Gvinējas militārajiem vadi, militāro spēku vadītājiem izveidot plānu, kas palīdzētu Bisavas Gvinējai nostāties uz demokrātiskā ceļa. Bet šeit jau mēs runājam par Bisavas Gvinējas kā valsts reorganizēšanu. Mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par finanšu sektoru reorganizēšanu, par policijas reorganizēšanu vai militārā jomas reorganizēšanu. Viss ir jādara kopā. Tagad par narkotikām un organizēto noziedzību. Nekad neesmu teicis, ka problēmas nav. Problēma ir visā Rietumā Āfrikā un starptautiskajai sabiedrībai, īpaši Eiropai, vajadzētu par to domāt, jo tas ietekmē starptautisko sabiedrību, tas ietekmē jūs, Eiropu, un kā to darīt? Iespējams, ka vajadzētu vairāk uzraudzīt tīri fiziski Āfrikas ragu, jo, piemēram, Senegāla, kura Rietuma Āfrikā tiek uzskatīta par vienu no vislabāk pārvaldītajām valstīm un vislabāk funkcionējušajām valstīm. Uh, Līdz ar to eh, tur uzraudzība ir galvenokārt ap lidostu. Tas, kas notiek uz jūras, vispār netiek uzraudzīts. Varbūt izveidosim radaru sistēmu, kurā tiktu iekļauta gan eh, lidosta, gan arī pa jūru pārvietojošies kuģi. Gin, eh, Bisavas Gvinējas varas iestādēm vajadzētu vienoties par šādu soli līdz brīdim, kamēr viņi būs nodrošinājuši adekvātu piekrastes uzraudzības sistēmu, un varbūt līdz tam brīdim mums vajadzētu no Eiropas puses nodrošināt kārtības uzraudzītājs uz jūras ar izveidotu bāzi, varbūt, ka šī bāze varētu būt peldoša, Bisavas Gvinējas teritoriālajās ūdeņos, piemēram. Labāk, protams, būtu, ja tiktu uzcelta bāze kādā no uh, līča valstīm, tajā skaitā arī Bisavas Gvinējā, kurā varētu veikt gan apmācību, gan arī infrastruktūras sakārtošanu, un tad jau ļaut pašiem Bisavas Gvinējas militārajiem spēkiem veikt gan jūras, gan arī gaisa telpas uzraudzību. Un tad jau esam pilnīgi pārliecināts, ka šajā teritorijā kriminālajiem elementiem dzīvot būtu daudz grūtāk. negrasos un arī nevaru šeit izteikt komentārus par konfliktu un interešu konfliktu starp dažādām reģionu valstīm, kuras visas cer un skatās kā ārām acīm uz Bisavas Gvinēju. Jo, iespa, ja es būtu ģenerāla sekretāra īpašais sūtnis, tad varbūt būtu savādāk, bet es neesmu šādā mandātā. Vēlētos tikai pateikt, ka pat eh, Portugāles bijušās kolonijas, pat šo valstu starpā nav vienota viedokļa par to, ko darīt ar Bisavas Gvinēju. Nav vienotības starp ECOS un Visāfrikas Savienību. Visticamākais, kad arī Eiropas Savienības dalību valstu vidū nav vienprātības par to, ko darīt, un visticamākais, ka šāda vienprātība nav arī komisāru vidū. Visticamākais, ka ekos valsts 15 no tām tajās ir lielāka vai mazāka interese par Visavas Gvinēju. Ko darīsim? Strādāsim ar šīm valstīm ar un caur ekos un mēģināsim savietot šīs intereses, lai iesaistītu šīs valstis Visavas Gvinējas atjaunošanā, bet iesaistīt šīs ārējās valstis respektablā veidā. Visavas Gvinēja nav malī. Ja Āfrikas Savienība nevarēs atrisināt Bisavas Gvinējas problēmu, tad eh, diez vai tā varēs atrisināt Malī problēmu. Bisavas Gvinējā nekad nav bijis pilsoņu karš un militārs apvērsums nekad nav bijis. Tātad eh, militāristi nekad nav bijuši pie varas tiešā veidā, viņi ir iejaukušies varas pārējais momentos, bet eh, vienmēr pie valas, varas ir bijusi civila valdība. Uh, un militārie spēki vienmēr ir mēģinājuši norobežoties no konkrētās varas. Un, piemēram, patreizējais prezidents, kurš ir politis, politbiroja vadītājs, un eh, šobrīd šī partija ir pie varas un tomēr tā dara visu savas valsts labā. Jautājums par to, vai narkotikas vajadzētu padarīt, vajadzētu legalizēt vai nē. Um, nevēlētos par to runāt, jo man nav pietiekami daudz pamatojumu. Es vēlētos izvairīties vislabprātāk no atbildes uz šo jautājumu. Jo godīgi es nekad neesmu jautājumu šādā aspektā cilājis. Runājot par nodrošināšanu ar pārtiku. Bisavas Gvinējā eksistē ļoti liela nabadzība, ir rajoni, kuros nav pieejams tīrs dzeramais ūdens, un eh, tas, ka trūkst politiskas pārvaldības, es vēlētos, lai jūs palīdzētu šai valstī, vai tas būtu caur manu nodaļu vai caur UNICEF pasaules pārtiks programmu. Apvienoto nāciju organizācija darbojās šajā valstī, un apvienoto nāciju pārstāvi ar ļoti nelieliem līdzekļiem mēģina strādāt, un strādā viņi labi. Strādā ārkārtīgi grūtos apstākļos, un uh, starptautisku organizāciju darbiniekiem, kuri dzīvo un strādā Bisavas Gvinējā apstākļi ir smagi. Tāpēc vēlētos griezties pie jums ar lūgumu, kādā veidā jūs varētu sniegt budžeta palīdzību Bisavas Gvinējas valdībai un palīdzēt arī gan nevalstiskajām organizācijām šajā valstī, gan arī ANO pārstāvjiem. Nu, liekas, ka būšu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja kādu aizmirsu, tad. I think. Okay. Well, thank you very much. Lielas paldies. Manuprāt, šī bija ļoti svarīga viedokļa apmaiņa, un mums bija ļoti laba iespēja saņemt tiešu informāciju par situāciju no Bisaus Gvinējas, un man ir liels prieks, ka jūs dalījāties ar mums šajā informācijā. Man šķiet, ka vairāk jautājumu nav. Paldies, Ramas Horta kungs, nu vēl jums veiksmi!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 right. So we have. Labi, tad mums tagad ir paredzēta balsošana. Vispirms jābalso par eh, rezolūcijas, par ziņojumu projektu par sieviešu tiesībām Balkānu valstīs. Vai esat gatavi balsot? Pirmais grozījums. Kurš par? Huiza. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Trīspadsmitais grozījums par, pret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 Uh, okay, so I am told you know that... Man saka, ka mums bija vēl jānobalso par 16. grozījumu, jo mēs 14. noraidījām. Tātad tagad atgriezīsimies pie 16. panta, saka grozi, uh, priekšādādājs par, pret, atturas pieņemts. Tagad 20. Tātad trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. divās daļās par, pret. 24. jā. Tātad 24. atvainojos. Kurš par, pret, atturas pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas pieņemts. Un tagad galīgais elektroniskais balsojums. Jā, ok, we'll keep in touch. Jā, labi. One, two. Viens, divi. Divi, kam nav līdz balsošanas kartes. Jūs esat par. Jā, beidzam balsot. 29 par. Apsveicu. Now. We go to the second. Tagad balsosim par nākamo darbu kārtības punktu - Eiropas Savienības un Ķīnas nolīgums. Tas ir viens galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Ir divi deputāti bez balsošanas kartēm. Beidzam balsot. Tātad 28 ir par. Paldies! Tanaka kungs, apsveic jūs! Ok. Labi, tagad. Uh,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 Marisa Matijas delegācijas vadītāja nav klāt, bet viņa ir ceļā. Tātad pagaidīsim pāris minūtes, līdz viņa ieradīsies. Eh no, sono da più Well, you know, I have to announce you that. Man ir jāsniedz jums paziņojums. Tā kā esam uh, aizskrējuši uh, darbkārtībai pa priekšu, tad mūsu viedokļu apmaiņa ar Rupertu Džoju, kurš ir jaunais ES uh, delegācijas Marokā vadītājs, to mēs sāksim piecos, nevis piecos trīsdesmit. Kas ir labas ziņas? Thank you. So we are Paldies, tātad tagad mēs gaidam Maris Matijas kundze. Okay. So. Tātad. Nākamais darbkārtības punkts ir uh, Mat Maris Matijas uh, brīfings par 11. Eiropas parlamentu un Libānas uh, parlamentu sanāksmi, kas notika no 11. līdz 15. februārim. Madam, tātad Maris Matijas kundze ir uh, delegācijas vadītāja ar uh, Mašrek valstīm. Jūs droši vien interesē, kāda ir Sīrijas krīzes ietekme uz Libānu un uh, arī uh, vēlēšana likuma notikuma process, uh, un jums ir desmit minūtes uh, runāt par šiem jautājumiem. Jums vārds, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Es tiešām atvainojos, ka es ierados ar novēlošanos, bet uh, man likās, ka mēs sāksim uh, puspiecos. Īsi pateikšu par šo to par delegācijas braucienu un parunāšu par šiem diviem jautājumiem, kurus jūs minējāt, kas arī bija galvenie mūsu delegācijas jautājumi šajās dažās dienās, kad bijām Libānā. Tur bijām no 11. līdz 15. februārim, un mums bija iespēja tikties ar prezidentu, ar premjeru, ar parlamenta spīkeri, ar dažiem ministriem, ārlietu ministru, sociālo lietu ministru, iekšlietu ministru un arī ar politisko partiju vadītājiem un ārlietu un cilvēktiesību komitejas deputātiem. Un tikāmies arī ar Libānas uh, armijas virspavēlnieku Turklāt mums bija arī iespēja tikties ar um, nevalstiskajām organizācijām, galvenokārt, kas strādā pie bēgļu jautājumiem, um, saistībā ar bēgļiem, kas nāk no Sīrijas, un arī ar uh, vēlēšanu reformu. Es gribētu vienkārši sniegt uh, dažus uh, tādus vispārīgus informācijas punktus. Uh, viena lieta, ko gribētu uzsvērt, bija tas, ka bija skaidrs, ka delegācijas uh, atmosfēra un tikšanās reizēs bija liela atklātība. Un visi, uh, ar kuriem mēs tikāmies, apliecināja, uh, ka šī vispārējā pozīcija Uh, ir tāda, ka ir politiska stabilitāte, drošība un ka visi partneri pieliek pūliņus, uh, lai panāktu nacionālo vienotību Libānā. Un Sīrijas uh, krīze ir izraisījusi problemātisku situāciju, un Libānas iestādes uh, gribēja vienā brīdī norobežoties no tā, kas notiek Sīrijā, jo valsts ir sašķelts šajā jautājumā, un arī politiskās partijas ir sašķelts, un bija šie mēģinājumi, vismaz es to tā vērtēju, bija tādi mēģinājumi uh, saglabāt valsts vienotību un suverenitāti, un tie ir svarīgi jautājumi. Tas ir tas politiskais konteksts, tā vide, kurā šobrīd Libāna uh, atrodas. Un uh, tagad īsumā par tiem punktiem, ko jūs minējāt savā ievadā. Mēs runājam galvenokārt par uh, rezultātiem uh, pēc Sīrijas situācijas. Kā jūs zināt, tad Libāna ir vienīgā valsts, kura saglabāja atvērtas robežas, pilnībā atvērtas robežas bēgļiem. Tātad tagad, kas uh, skar valsti, valsti skar šī smagā situācija, ir eh, apmēram 280 tūkstoši bēgļu un vidēji 300 bēgļu ierodas katru dienu valstī. Un ir milzīgas problēmas risinot šo problēmu. Ne tikai fizisku resursu ierobežojumu ziņā, uh, Um, bet trūkst arī uh, citu resursu, lai cīnītos ar šīm problēmām, šo humanitāro krīzi, un nav sagaidāms, ka situācija tik drīz mainīsies turmākā mēneša vai nedēļa laikā. Tātad uh, šī ir tā situācija, kurā gan politiskās iestādes, gan NVO, gan starptautiskās organizācijas uh, šajā jomā pauda viedokli, ka šis ir starptautiskā sabiedrības jautājums un mums tam būtu jāķers klāt, tas būtu rūpīgi jāizpēt un jādomā, kā atbalstīt šo situāciju, jo pat humanā palīdzība nav pietiekama, lai um, tiktu galā ar šo bēgļu pieplūdumu. Tagad par šo vēlēšanu likumu. Tas ir uh, svarīgs uh, jautājums un par to varam atklāti runāt. Mēs par šo jautājumu diskutējām, jo ir tagad vairāk priekšlikumi. Jūs zināt, ka jūnijā ir gaidāmas vēlēšanas, tātad ir vairāki e, projekti jaunajam vēlēšanu likumam. Parlaments um, netiekas regulārās sesijās, bet ir apakškomiteja, kura uh, joprojām darbojas par šo vēlēšanu likumu, un viņu mandāts ir strādāt līdz tiks sasniegts galīgs uh, rezultāts šīm debatēm. Tātad ir galvenokārt divas sistēmas, kas tiek apspriestas - proporcionalitātes sistēma un vairākuma sistēma. Un eh, pirms desmit dienām, uzreiz pēc tam, kad mūsu delegācija bija Libānā, uh, bija balsojums uh, īpašajā komitejā, kurā valdība kopā ar uh, Libānas spēkiem un Katai partiju uh, balsoja uh, par proporcionālās sistēmas priekšlikumu. Tātad šīs joprojām ir atvērtas debatas ar zināmiem spriedzes punktiem, bet balsojums jau ir bijis un uh, Tagad skatīsimies, kas notiks eh, turpmākajās dienās un nedēļās. Un tad varēsim arī konstatēt, vai būs iespējams uh, norganizēt vēlēšanas tā, kā tas bija plānots jūnijā. Un tagad par dažiem citiem jautājumiem, kurus apspriedām pavisam īsi. Um, proti jautājums par sieviešu pārstāvniecību un darbību politikā, politiskajā dzīvē, tas bija viens no jautājumiem, kuru pieminējām vairākās no mūsu tikšanās reizēm. Un arī jautājumi, kas ir saistīti par, ar tiesu sistēmu un uh, to, ka ir nepieciešama neatkarība tiesu sistēmai no politiskās sistēmas. Un šos jautājumus pieminēšu tikai vispārīgi, pēc tam varam par to runāt, ja jūs tas interesē. <clears throat> Thank you very much. Mēs paldies. Kirilov kungs, lūdzu. Thank you very much, Chairman. Uh, thanks to... Uh... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Un paldies arī Marisai par sniegto informāciju. Protams, ka ir tādi jautājumi, par kuriem mums ir pietiekams pamats diskutēt, tajā skaitā arī par, par tiesu sistēmu. Bet eh, viens jautājums, kas parādījās un kas eh, vienmēr ir bijis karsts kartupēlis, es vēlējos pajautāt, vai par to jūs diskutējāt jūsu vizītē. Pagājušajā gadā, kad notika terori, tika īstenos terorisma akts, tad eh, pirms pāris nedēļām saskaņā ar sākotnējo pirmstiesas izmeklēšanu mūsu valdība sadarbojoties ar slepenajiem dienestiem dažādās pasaules valstīs, ir nonācis pēc secinājuma, ka iespējams, ka Hizbullah ir saistīts ar šo terorismu aktu, bija saistīts ar šo terorismu aktu. Uh, Tika uzspridzināts autobus, vairāk cilvēku gāja bojā, bet eh, sekas varēja būt vēl daudz traģiskākas. Un šādā sakarā ir jārunā par to, ka Eiropas Savienība ir nonākusi grūtā situācijā, jo Amerikas Savienotās valstis un Izrēla ir pārliecināta, ka tas ir Hizbulā pirksts. Un šobrīd uz Eiropas Savienību ir tiek izdarīts spiediens, lai tā strādātu pie šī Hizbulā jautājuma. Kāds, kāda ir jūsu, kāds ir jūsu viedoklis par šo notikumu? Protams, ņemot vērā patreizējo politisko situāciju Libānā un arī Sīrijā, jautājums ir ļoti sarežģīts, un tomēr mums ir jāmeklē atbildes uz šo jautājumu. Ja negluži jūs atskaits ziņojumā, tad vismaz noteikti šajā komitejā. Mario Dāvids, lūdzu, Thank you very much, Chair. Paldies! Mēs diskutējam par Libānu, par tuvējiem austrumiem. Priekšsēdētā kungs, es nezinu, vai jums ir bijusi iespēja stādīt priekšā un mūs iepazīstināt pirms balsošanas. Mums ir iespēja šeit sveikt vairāku šo valstu parlamenta deputātus. Bet atgriežoties pie sastā darba kārtības punkta, vispirms vēlētos pateikties Marisai par ieskatu vizītes dienas kārtībā. Protams, jūs pozitīvi izteicāties par redzēto, un tomēr ir vairāki, vairākas tēmas, kas ir pamats bažām piemēram, no Sīrijas ierodošos bēgļu situācija un kāda tā ir Libānā, jo pretēji citu teiktajam es esmu sapratis, ka Libāna neuzskata šos bēgļus no Sīrijas kā par bēgļiem no kara situācijas, līdz ar to nekāda valsts atbalsta tam nav. Uh, šie bēgļi metē, meklē atbalstu tuvinieku ģimenēs, un varbūt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu padomāt vai nepalīdzēt Libānas varas iestādēm, lai risinātu šo dramatisko dzīves situāciju Sīrijas bēgļu vidū. Lielākā problēma, to jūs jau pieminējāt, bet domāju, ka mums par to ir jādiskutē šajā komitejā. Es eh, atbalstu šo, šīs diskusijas. Domāju, ka baronesai Aštunai vajadzētu ierasties eh, mūsu komitejas sēdē un atskaitīties par to, kāda ir Eiropas Savienības nostāja šajā jautājumā, jo ministru padomas sēdē par to ir ticis diskutēts jau vairākas reizes. Vēlētos izteikt savu nostāju šajā jautājumā. Ir ārkārtīgi grūti ieņemt jau kādu nostāju, kaut arī viss norāda uz to, ka Hezbollah ir vainīgie. Mums tomēr vajadzētu raudzīties plašāk, jo Hezbollah šobrīd atrodas valdības koalīcijā. Tādas valdības koalīcijā, ar kuru mums ir draudzīgas, savstarpēji atbalstošas attiecības. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi sāpīgs un svarīgs jautājums, kas ir jādiskutē, un ar prieku vēlētos par šiem jautājumiem tālākajās sēdēs runāt. Man liekas nedaudz dīvaini, ka vienas no Eiropas politisko grupējumu vadītājiem, ka šis vadītājs ir parādījies Kazbulā mājaslapā internetā un ticis uzslavēts kā ļoti labs politiķis, bet eh, tas ir sociālisti kolēģis, tiek paskaidrots, un mēs varam par to runāt sīkāk. Marisa uzsvēra, ka nāko, ka vēlēšana likums, kur ir paredzēts pie, pieņemt. Neatkarīgi no tā, kāda sistēma tiks izmantota nākotnē, vai tā būs proporcionāla, vai tiks pielem, pieņemta kāda cita, tad šobrīd Libānas sistēmā, ja kristieši ievēl, ja no kristiešu vidus nāk prezidents, tad no šunītiem jau būs uh, parlamenta priekš, va, valdības vadītājs, bet e, šobrīd demografiskā situācija ir mainījusies, un spriedze pašā valstī ir palielinājusies jau kopš konstitūcijas pieņemšanas. Situācija šajā valstī ir būtiski mainījusies. Līdz ar to viens ir, kas ir rakstīts likumā, konstitūcijā, un otrs, kā tas tiek īstenots reālajā dzīvē. Cits jautājums, kurš laika gaitā ir ticis pilnīgi aizmirsts, ir sadarbība, kura šobrīd tikpat kā vairs neeksistē, un tomēr vēlētos atgādināt arī starptautiskajai sabiedrībai, ka sadarbība starp Libānas varas iestādēm un, un eh, īpaši izveidoto starptautisko tiesu Libānas, eh, Libānas izvērtēšanai un Ir ļoti daudz, kuras interesē tuvajos austrumos notiekošais priekšsēdētājs. De Kaisers kundz lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu atvainoties Matijas kundzei, ka es nebiju klāt, kad viņa teica savu ievadrunu. Man likās, ka mēs sāksim uh, eh, eh, puspiecos šo punktu skatīt, un tāpēc nedaudz bija pārsteigta. Bet man ir daži jautājumi. Pirmkārt, Varbūt, ka Maris to jau izskaidroja, runājot par balsojumu par eh, vēlēšanu likumu. Es gribētu vienkārši uzzināt, vai šobrīd šajā stadijā Libāņi ņēma vērā, ir ņēmuši vērā iepriekšējās misijas ieteikumus, to toreiz vadīja Ignācijā Sala Franka. Tas ir svarīgs jautājums, eh, vai viņi izvēlas vienu vai otru veidu, vai eh, vēlēšana apgabalu tādu vai šādu lielumu. Tas varbūt nav tik svarīgi, bet jautājums ir par to, vai viņi ņēma vērtā, vērā tos ieteikumus, kurus sniedz Eiropas Savienība. Tas ir svarīgi tagad un arī nākamajām vēlēšanām. Otrakārt, ja šīs eh, vēlēšanas notiks, uh, Tās notiks e, ļoti jūtīgā, delikātā politiskā situācijā, jo ir šis Sīrijas karš, kas joprojām nav uh, beidzies, nav rasts tam risinājums, un uh, puse no Libāņiem uh, atbalsta Bašāru Alasādu, un Hezbollah paliek viņa pusē, un ir desmitiem miljonu uh, vai pat vairāk um, bēgļu no Sīrijas, kas uh, atrodas Libānā, Libānas teritorijā. Nu, situācija ir saspringta arī Tripolē un Ziemeļos, jo šo, uh, šajā nedēļas nogalē bija arī uh, sadursmes no Ziemeļos, un šī situācija ir ļoti tāda delikāta, uh, un vēlēšana likums, uh, varbūt to arī neatbalstīs visi, un pat ja Hezbols jautājums ir tāds, kas mūs visus uh, interesē, un uh, pat ja mēs visi, protams, vēlamies, lai uh, tribunāls uh, atrisina šo um, Rafit Garī lietu, es uh, negribētu vēl tomēr. Uh, Eh, domāt par Hezbollas iekļaušanu teroristu sarakstā, vajag risināt vienu lietu un pēc tam citas lietas. Mēs negribam taču, lai uh, notiek eksplozija reģionā, uh, kamēr tagad situācija ir kaut kā tomēr uh, daudz maz mierīga. Tātad šie jautājumi visi ir sarežģīti un uh, Tātad jautājums ir, vai uh, mēs veiksmīgi nonāksim līdz vēlēšanām, vai tās noritēs daudz maz mierīgi, un vai uh, Eiropas Savienības ieteikumi ir uh, ieņa, iekļauti jaunajā uh, vēlēšana likumā, vai tomēr nē. Tas tomēr ir svarīgs punkts mums. Thank you very much. Lielas paldies. Tānoka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums arī ir par Hezbollah vai Eiropas parlamenta delegācijai ir uh, politika, kā iesaistīt Hezbollah um, deputātus. Es arī uzskatu, ka jānošķir uh, šis politiskais un. Um, tātad, ka šis, uh, tas, ka Eiropas Savienība nošķir šo politisko spārnu, Hezbollah un politisko spārnu, uh, ka tas ir nepieļaujami, jo šis militārais spārns uh, joprojām iegūst līdzekļus un īsteno militārs aktivitātes, kāpēc padoma neaizliedz visu šo organizāciju, ja ir uh, slepeno dienestu informācija, ka um, tiek veikts noziedzīgas darbības. Bet vēl viens jautājums kolēģei par to, vai tika apspriesta Sīrija un kāds ir uh, noskaņojums Libānas politiķu vidū pēc režīma krišanas Damaskā. Un, eh, protams, vēsturiski Sīrija uzskata Libānu par savām eh, zaudētajām provincēm un nekad nav atzinusi īsti Libānas neatkarību, bet kāda tagad ir situācija pēc šī Alasāda režīma eh, starp Beirūtu un Damasku? No. Lielas paldies! Tagad Peteringa kungs, kurš ir priekšsēdētais grupai pa tuviem austrumiem. Paldies priekšādāji, pirms dažām nedēļām es biju Libānā. Mans vērtējums ir tāds, ka Libāna ir tā kā tāds uh, sakausējums, kurā sanāk kopā ļoti daudzas problēmas, kas ir tuvajos austrumos. Mans pirmais komentārs. Un šeit es sasaukšos uz to, ko teica kolēģis Kirilovkungs. Visam, ko mēs darām un visā, kā mēs reaģējam, kāda mūsu attieksme pret grupām, tam ir jānotiek pamatoties uz uh, godīgumu, un īstenību. Tas nozīmē, ka jārunā par faktiem, kas patiešām eksistē. Un ja, piemēram, mūsu amerikāņu draugi, ja viņiem ir e, pierādījumi un arī Izrēlai ir pierādījumi, ka tā bija Hizbola, kas e, nogalināja Izrēlas e, pārstāvjus, tad mums tas ir jāņem vērā, ka tie ir fakti. Un ja tas patiešām tā bija, ka tā bija Hizbola, tad e, tam jābūt arī sakām. Uh, Protams, ka mēs zinām, ka Hizbola vienlaikus ir arī svarīga miera procesā, iekšējā stabilitātē Libānā, bet arī miera procesam, kā tas sāksies kopā ar Izrēlu. Un mēs zinām, cik cieša ir sasaiste ar Sīriju un Irānu, kaut arī tur pašlaik daudz kas mainās, bet kritērijiem ir jāpaliek tiem pašiem proti faktiem. Ir ļoti skaidri, e, jābūt, kas ir nogalinājis Izrēlas e, pārstāvis Bulgārijā un arī Bulgārijā un tās teritorijā, un līdz ar to tā ir Eiropas Savienības teritorija. Bulgārija ir interese, lai šim jautājumam tik piešķirt īpaši prioritāti. Otrs komentārs, un es eh, ļoti gribu teikt paldies eh, kolēģē Matijas kundze, ka viņa runāja par eh, bēgļu problēmu. Domāju, ka mums jādara viss, ka Libāna, kas pati par sevi ir ļoti nestabila, uh, jādara viss, lai mēs sniegtu palīdzību, lai tā varētu atbalstīt bēgļus. Un uh, Marija Davids norādīja uz tā, ka daudz bēgļi paliek uh, pie paziņām, draugiem. Protams, tas ir šķēršļs, bet tas neatiec uz visiem. Ja mēs nevēlamies, lai politiskā situācija Libānā sāsinātos, un Libānā tiešām šodien pastāv ļoti daudz radikālas kustības, kas uh, it īpaši ziemē rietumos ir izplatītas Ja mēs nevēlamies, lai tas viss sāsinās, tad Eiropas Savienībai vajadzētu darīt visu, lai palīdzētu bēgļiem. Mans pēdējais komentārs. Esmu saticies arī daudziem kristiešiem, kristiešu grupām, un man, diemžēl, ir jākonstatē, ka arī tur ir ļoti daudz atšķirīgu viedokļu. Daži ir par Sīriju, kā un kungs, daži ir ļoti kritiski pret Sīriju noskaņoti. Situācija nav viennozīmīga. Mums vajadzētu darīt visu, un tās būtu arī mans ieteikums Eiropas Savienībai un mums, kā Eiropas parlamentam, lai mēs eh, uzturētu šos kontaktus. Un, eh, kā piemēram, iepriekšējā ministru eh, prezidentu, senjors kungu, kas radīja tādu ticam iespaidu, uh, kurš tagad vairs nav šajā matā, bet viņš kā musulmanis, kas pārstāv miera centienus un uh, harmonizācijas centienus, es domāju, ka mums ar viņu vajadzētu uzturēt labus kontaktus. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Sala Frankas kungs lūdzu. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsādātājiem. Kā teica Dekaizers kundze, vēlēšanas Libānā notiek tādā ļoti jūtīgā laika posmā, ir īpaši raugoties uz konfliktu ar Sīriju. Abas iepriekšējās vēlēšanu vērošanas misijas Libānā ir konstatējušas, ka ir īpaša situācija pēc eh, premjerministra Harīrī nogalināšanas un eh, pēc tam, kad Sīrijas eh, armijas spēki ir atstājuši valsti. Piemēram, nebija vēlēšanu lapas, kuras varēja iemest urnā, bet varēja vienkārši toreiz rakstīt uz kādas papīra lapiņas. Un tāda izskaties toreiz vēlēšana procedūra. Pagājušo reizi, kad es biju Libānā, tur bija vairākas pozitīvas pārmaiņas vērojamas. Iekšlietu ministrs armiju un reliģijas pārstāvjus uh, saicināja kopā. Jūs zināt, ka Libāna ir īpaša valsts. Tajā ir īpaša reliģijas uh, sadāle, tur ir dažādas grupas - šīti, sunīti, un citas grupas, tur ir arī īpaša vēlēšanu sistēma un dažādu konfesiju piedarība, kā teica Pēteringa kungs, eh, to vienkārši nevar eh, pārnest eh, līdzīgi kā citās vēlēšanu sistēmās. Arī De Kaisers kundze to ļoti skaidri izklāstīja. Ir nepieciešams vēst tādu detalizētu diskusiju par to, kādā veidā valdība un parlaments varētu ņemt vērā un īstenot Eiropas Savienības vēlēšanu misijas ieteikumus, lai uzlabotu vēlēšanu tiesības valstī. Ir pastāv daudz trūkumi, kas daļēji ir saistīti ar valsts īpašo situāciju. Varbūt mēs komitejā ar koordinātiem varētu runāt par to, par to, kāda ir vēlēšana sistēma, kāda ieteikuma dot un cik lielā mērā tie tiešām ir īstenoti. Tie ir ieteikumi, kurus esam devuši šai valstīm. Daži no ASV kongresa pārstāvjiem arī ir izteikušies un uzdevuši jautājumu, vai Hezbola vajadzētu iesaistīt vai nē. Hezbola ir uh, bruņoti spēk, spēks, bet vienlaikus tā ir arī politiska pārtīja vai spēks. Un pirms mēs pieņemsim lēmumu, tas īstenībā nav uh, tikai mūsu lēmums, bet tas ir arī ministru padoms lēmums Eiropas Savienībā. Mums vajadzēja būt piesardzīgiem. Petrien kungs jau izklāstīja, par ko šeit ir runa. Turklāt atbildīgajiem vajadzētu stāties arī tiesas priekšā. Hezbola ir politiska partija, tā vēl savus deputātus procedūrā, ko nosaka vēlēšanu likums. Un šāds uh, lēmums varētu Libānā atstāt ietekmi uz pastāvošo sistēmu. Tādēļ mums vajadzētu vairāk kārt pārdomāt, pirms mēs iejauksimies. Priekšā tā tā kungs. Es teiktu, ka ir uh, jāņem vērā vēlēšana procedūra, vēlēšana tiesības. Ja kāda koalīcija nonāk pie varas un veido valdību, tādā gadījumā ir jārīkos ļoti piesardzīgi. Es domāju, ka mums vispirms vajadzētu politiski analizēt situāciju. Es atbalstu to, ko teica De Kaisers kundze. Diemžēl es nevarēju būt visklāt, diskusijā nedzirdēju visu teikto, bet mums tomēr jāparaugās, cik lielā mērā pastāvošās vēlēšana tiesības var nodrošināt uh, harmoniju. Ņemot vērā valsts īpatnības. Paldies. Thank you very much. Mrs. Uh... Matias Skundze. Vārds jums, ja vēlaties vēl ko piebilst. Paldies, priekšsēdētā kungs. Tagad eh, pāriešu uz portugāļu valodu. Paldies, kolēģi! Paldies, ka uzdevāt jautājums par mūsu starp parlamentārās eh, komitejas sēdi Libānā. Piekrīt daudziem no šeit izskanējušajiem komentāriem, un Mm, varbūt komentārus nekomentēšu, un tomēr runājot par jautājumiem, mēģināšu uz tiem atbildēt. Mēģināšu uz tiem atbildēt, cik tas iespējams. Vispirmām kārtām jautājums par Bulgārijā notikušo terorismu aktu. Jautājums par to, vai bija baumas par Hezbollah iesaistīšanos šajos aktos. Jā, diskusijas un baumas par to bija, un mēs diskutējām ar Libānas varas iestādēm dažādās grupās un dažādā sastāvā. Diskutējām par šo jautājumu, un daudz vēlējās piebilst sekojošo ka brīdī, kad mēs viesojāmies Libānā, Libānas premjerministrs izdeva runāja par to, ka viņš ir gatavs sadarboties ar Bulgārijas varas iestādēm. Un e, toreiz izskanēja doma, ka atbildībai par Burgasā notikušo uzbrukumu ir jāuzņemās tiem, kas šo terorismu aktu veica. Un e, Libānas premjerministrs solīja darīt visu, kas viņa spēkos, lai atrisinātu šo jautājumu un sniegt jau kādu informāciju, kas būtu viņa rīcībā. Tomēr uzsvēra, ka izmeklēšanai ir jābūt caurskatāmai. Un kā jau Sala Frankas kungs teica, mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, izvērtījot graudus no akotiem. Un Libānas premjerministrs izsakot vēlmi sadarboties un palīdzēt izmeklēšanai un ļaujot arī gūt ieskatu dokumentos, ja tas būs nepieciešams izmeklēšanai, mums ir jānovērtē šis labās gribas akts. Nākamais. Sarunas ar visu partiju vadītājiem un ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, neatkarīgi no tā, kurām politiskajam flangam šie partiju vadītāji piedara, neatkarīgi no viņu parteiskās piedarības. Tātad pilnīgi, pilnīgi viss, ar kuriem runājāt, lūdzu, lai mēs eh, ļoti, ļoti uzmanīgi izvērtējam mūsu rīcību un darbus. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka viņi nevēlas, lai tiktu atrasts vainīgais un lai tiktu veikta adekvāta un argumentēta izmeklēšana, un tomēr viss kā viens mūs mudinājusi zinām piesardzību. Protams, ir tādas politiskās partijas, kuras ir eh, pret Hizbulā kā partiju, bet pat šie, kuri ļoti negatīvi izturās pret Hizbulā, mūs mudināja būt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo jebkurš nepareiz pateikts vārds un nepārdomāt izteikts vārds var radīt nozīmīgas sekas Libānā. Uh, Un e, mēs, protams, nevēlamies, lai savienī, Eiropas Savienība jau kādā veidā iesaistītos šādā izmeklēšanā. Pie tam šeit ir savietotas kopā divas lietas. Pirmais ir krimināla izmeklēšana, un otrs mūsu teiktā sekām. Mūsu komitejā mēs esam gatavi diskutēt par šo jautājumu, mums tas arī būtu jādara. Un jā, es esmu par to, lai mēs par šo jautājumu detalizēti diskutētu. Un tomēr vēlreiz atkārtoju, ka pilnīgi visu partiju vadītāji un vadošie darbinieki uzsvēra, un tas tika izteikts pilnīgi visiem Eiropas Savienības delegācijā Libānā dar, dalībniekiem, lai mēs neradītu tālākas problēmas ar mūsu nepārdomātiem izteikumiem. Protams, saprotot to, ka Eiropas parlamenta delegācija mēs neieņēmām nekādu nostāju. Protams, mēs esam dažādu politisko partiju pārstāvi, mums bija dažāds viedoklis bet e, vienotu nostāju mēs nepieņēmām, jo Eiropas parlamentam ir jāņem par, jālemj par vienotu nostāju. Tā tad nostāju mēs neizteicām un arī neieņēmām. Viss uzsvēra, ka tuvākajā nākotnē vajadzētu izvairīties no Hizbullah nekavējošas iekļaušanas teroristu sarakstā. Visi ar mums runājošie uzsver, cik ļoti svarīgi ir e, uzmanīgi izturēties pret šo faktu. Pretējā gadījumā sekas varētu būt dramatiskas un likt uz spēles mūsu divpusējās attiecības. Tomēr, protams, e, ir e, jāizveido sīkāka uzticēšanās vienam otram, un, protams, ka vainīgie ir jāsauc pie atbildības. Jautājums par Salafrankas kunga uzdoto jautājumu par to, vai Eiropas Savienības rekomendācijas vēlēšanu organizācijā ir ņemtas vēlā. Kā, kā, kā jau es teicu Soli Franks kungam, rekomendācijas tika pieminēts mūsu sarunās vairākos gadījumos. Varas iestādes ir mudinātas cieši sadarboties ar Eiropas Savienības institūcijām, tajā skaitā Eiropas parlamentu. Un eh, cilvēki, ar kuriem tikāmies Libānā, uzsvēra, ka priekšvēlēšana periodā, un to uzsvēra arī varas iestāžu pārstāvi, ka viņi vēlētos redzēt Eiropas parlamenta vēlēšanu uzraudzības pārstāvis. Un eh, mums vajadzētu izveidot zinām saikni starp mūsu rekomendācijām, kurus eh, mēs rakstam pēc vēlēšana uzraudzības, un tie ir savu veidu ieteikumi. Un, protams, vēlēšana uzraudzīšanas misija tiek veidot kopā ar Eiropas parlamenta e, politiskajām grupām, un tomēr Libānas amatpersonām tad ir jāuzklausa mūsu ieteikumi varbūt eh, nejauksim mūsu ieteikums, kuriem nav saistoši rakstura un Libānas amatpersonu rīcībai vēlēšanu gadījumā. Mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība. Un eh, šīs sadarbības iedīgļi jau parādījās šīs misijas laikā un eh, Libānas amatpersonas pret eh, Eiropas pārstāvjiem un Eiropas eh, institūciju pārstāvjiem izturs ar ļoti lielu, um, ļoti lielu cieņu. Bet runājot par situāciju Libānā, tad uh, amatpersonu centieni saglabāt nacionālo vienotību un suverenitāti uh, ir būtiski. Un šobrīd Sīrijā notiekošais var destabilizēt situāciju šajā reģionā. Viens no kolēģiem pieminēja to, ka ir nesaskaņa starp katoļu minoritāti, bet eh, nesaskaņas mēs redzējām arī valdībā, tas ir jebkurā sabiedrības grupā. Ir tādi, kuri ir par patreiz valdošo režīmu atbalstīšanu, un ir savukārt tādi, kuri ir skeptiskāki. Un, protams, ir situācijas, kur, kur cilvēki iestājas par un Sīrijas režīmu un ir bijuši tādi, kur ir kategoriski pret. Mums tomēr vajadzētu uzteikt tos centienus, kurus Libānas valdība ir veikusi, lai saglabātu nacionālo vienotību un suverenitāti. Viņiem ir jārada iespējas tālāk augt politiskajiem spēkiem. Vēlēšanas Libānā ir paredzētas un e, tika izteikta īpaša vēlme no politisko partiju puses, ka vēlēšanas notiks. Kā jau es teicu, bieži vien politiskās partijas savā starpā ir stipri dažādas, un īpaši savos viedokļos. Protams, ir opozīcijas spēki, ir zināms spriedzes starp dažādām partijām, un tomēr visas šīs partijas ir par Libānas vienotību, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Mums ir jāpalīdz šiem politiskajiem spēkiem. Un eh, Devasā mēs arī mēģinājām strādāt šādā virzienā. Un eh, tagad esmu nonākusi līdz jautājumam par bēgļiem. Mario jau pieminēja to, ko eh, nedaudz, kam nedaudz pieskāros savā, savos ievadvārdos, bet jūs runājat par bēgļiem, kuri ir nonākuši savu tuvinieku ģimenēs un uh, Situācija jau šobrīd ir nepanesama, un tā tikai un vienīgi pasliktināsies nākotnē. Mēs zinām, ka Libānā ir ļoti liela pretestība jaunu bēgļu nometņu veidošanai. Īpaši tas attiecās uz palestīniešu bēgļiem. Ir jau ir tādi, kur apgalvo, ka ir ģimenes, kuras savā klēpī uzņem bēgļus, bet šīm ģimenēm jau pašām situācija ir ārkārtīgi smaga. Un Libānas eh, amatpersonas ir griezušās pie Eiropas Savienības kā pie lielākā finansiālās palīdzības sniedzēja, lai kaut kādā veidā risināt patreizējo situāciju, lai mēģinātu stiprināt bēgļu situāciju. Pretējā gadījumā valsts sabruks no bēgļu smaguma, jo tas vairs nav iespējams, ka ģimenēm pašām ir jātiek galā ar tūkstošiem bēgļu. No vienas puses bēgļu daudzums Libānā patreizējos apstākļos tikai veicina spriedzes eskalāciju Libānas ietvaros. Libānā trūkst gan valdības palīdzošās rokas, gan arī starptautiskās sabiedrības palīdzības. Un visbeidzot, kā jau teicu, es neizteikšos par komentāriem, es tikai atbildēšu uz jautājumiem. Bet eh, noslēgumā vēlētos uzsvērt to, ka mūsu delegācija ļoti skaidri redzēja šīs vizītes laikā, ka Eiropas Savienības un Libānas attiecības ir kļuvušas daudz ciešākas pēdējā laikā. Mēs vēlamies tās stiprināt vēl dziļāk. Un šobrīd ir jūtama savstarpējās uzticēšanās padziļināšanās starp Eiropas Savienību un Libānu. Kā jau es teicu, pieaug savstarpējā uzticēšanās, un mēs vēlamies dialogu turpināt arī tālāk. Un tomēr šobrīd tā ir mūsu atbildība, un tas parādījās arī vizītes ieteikumos. Ja mēs vēlamies atrisināt bēgļu problēmu, tad, protams, mums ir jāskatās uz cēloņiem, bet mums ir kā jau tas izskanēja šās sēdes komentāros, un tas attiecās arī uz Bulgārijas gadījumiem, mums e, ir jāmēģina problēmas risināt visos iespējamos līmeņos. Paldies! Okay, thank you very much. Liels paldies! Tagad, pēc piecām minūtēm, pie mums ieradīsies uh, viesis, un mums būs slēgta sēde. Ieradīsies Ruperts Džojs, kurš ir jaunieceltais ES delegācijas vadītājs Marokā. Un tā kā šī būs slēgta sēde, tad tajā varēs piedalīties tikai tie cilvēki, kas ir tiesīgi to darīt, un eh, pārējiem būs jāiet ārā. Un sāksim uzreiz, tik līdz ieradīsies Džojkungs. Chairman, just as a matter of interest. Priekšsādāta vienkārši intereses pēc. Ko tas nozīmē slēgta sēde? Vai tas nozīmē, ka visiem ir jādodas prom? Kurš ir to cilvēku saraksts, kuri šī, šeit drīkst piedalīties? Yeah. No public is allowed. That's... Apmeklētāji nedrīkst piedalīties. To tas nozīmē, saka priekšsēdētājs.